Kolēģi, pieņemsim sākumā darba kārtību. Nav nekādu iebildumu, tad esam to pieņēmuši. And so we can proceed. Uh, Tagad varam ķerties pie otrā, trešā, ceturtā darba kārtības punktu. Mums ir jāievēl. Ja Otrais, trešais un ceturtais priekšsēdētāja vietnieks. Man ir liels prieks, ka varam turpināt procedūru. lai birojas beidzot tiktu izveidots un varētu sākt savus pienākumus. un lai mēs varētu pilnā mērā uzņemties savu atbildību. Man nevajag nevienam atgādināt iemeslu, kādēļ mums vajadzēja pārtraukt biroja vēlēšanas. Jaunie noteikumi līgumos pol eh, politisko grupu starpā vēl nebija pilnībā pieņemti, un mēs līdz ar to nevarējām saskaņā ar 200. 41. pantu pilnīgi labi attie, attie, atsaucoties uz visām normām ievēlēt priekšsēdētā vietnieks, tādēļ šī procedūra ir jānoslēdz šodien. Un šeit ir arī uh, ieradušies aizstājēji, kas aizstāja kolēģus. Uh, Paul Tang, Simona Bonafè replacing Luigi Morgano, for ECR Joachim Sarbatti replacing Bernd Luke, for the ALDE Lieve Viernik replacing. Viernikas kundze uh, aizstāja uh, Koru van Nivenhausenu, vai ir vēl kādi citi bez manas nosauktajiem aizstājējiem ieradušies. Man katrā ziņā tas nav darīts zināms. That the, that the Mums arī vajadzētu pārliecināties, vai zālē atrodas pietiekošais deputāts skaits, lai ievēlētu biroju. Jā, Ben. Sven, es esmu nedaudz uh, apmulsis. Mums tikai nevajadzētu pēc tam iekulties kaut kādās juridiskās ķībelēs. Aizstājējiem ir jābūt aizstājējiem, kas strādā ekonu komitejā, vai tie var būt eh, jebkurš eh, deputāts no parlamenta. Es negribu, lai pēc tam rezultāts tiktu apšaupīts, tas nu no dien būtu muļķīgi. Jūs jau esat informēts, ka balsojumā ir paredzēts ir paredzēta vēl uh, tālāka aizstāšana, ja tas ir iespējams. Bet es redzu te tikai mūsu komitejas locekļus. Tātad tie, kas šeit atrodas klāt, katrā ziņā nu, uz viņiem neatiecas jūsu minētais gadījums. Visi tie vārdi, ko es nolasīju, visi ir no ekonu komitejas. Varbūt debats varam uh, sarīkot citā brīdī. Mums ir jāpārbauda, vai zālē atrodas kvorums. Tagad mums ir jābalso par otro priekšsēdētā vietnieku. Pērvanš Beres, lūdzu. Merci beaucoup. Um... Paldies. Es gribētu piedāvāt uh, Piteru Simonu uh, kandidatūru. Thank you. Paldies. Tagad šis kandidāts ir nominēts. Vai viņš piekrīt? Jā, Pēters Simons saka jā. Labi, esmu informēts, ka viņš ir ekonu komitejas pilntiesīgs loceklis un viņš ir arī aizpildījis uh, finansiālo interešu deklarāciju. Ievēlēsim viņu ar aklamācijas procedūru. Congratulations, and you now... Sveicu Simon kungu, lūdzu ieņemiet tagad savu vietu. Now we proceed. Uh... The... Mums tagad ir jāievēl trešais priekšsēdētāja vietnieks. Vai ir kādas nominācijas, kādas kandidatūras izvirzītas? Lūdzu. Es vēlētos izvirzīt Keju Svinbērnu. Paldies! Vai kandidāte piekrīt savai izvirzīšanai? Labi. Viņa arī ir ekonu komitejas locekle un ir aizpildījusi finansiālo interešu deklarāciju. Līdz ar to arī eh, Keijas Vindornu varam ievēlēt ar aklamāciju. Congratulations! Sveicu Terikēja un arī tu vari tagad apsēsties pie prezidenta galda.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 For... Tagad ir jāizvirza ceturtā priekšsēdētā vietnieka kandidatūra. Burkhardt lūdzu, priekšsēdētāju ETP grupas vārdā es vēlētos izvirzīt Lūdeku Nīdermajeru. Paldies! Vai uh, Nīdermajer kungs piekrīt? Un gribu arī pateikt, ka viņš ir ekonomikas komitejas loceklis un ir eh, saskaņā noteikumiem aizpildījis eh, finansiālo interešu deklarāciju. Apsveicam tevi, Ludek! Excellent. Now... Ļoti jauki. Tagad uh, birojs, mūsu prezidijs ir ievēlēts. Un varam ķerties pie darba. Piektais darba kārtības uh, paziņojums gribēju jums pastāstīt par notiekošo trilogos, runājot par vērtspapīrošanu notika otrdien. Uh, trešais triloks, runājot arī par citiem dokumentiem, piemēram, darījumi un eh, programmēšanas periods, eh, mēs varējām panākt progresu, tāpat runājot arī par vērtspapīrošanu un kredītu risku samazināšanu vērtspapīrošanas jomā. Bet mums vajadzēs vēl vairāk eh, trilogu, lai varētu noslēgt sarunas par mezanīna eh, vērtspapīrošanu, un Empel komiteja ir panākusi progresu, runājot par programmēšanas periodu, un eh, Certifikācijas process gan līdz galam vēl nav noslēdzies un jārunā arī par trešajām pusēm un SDS eh, vērtspapīrošanu. Runājot par risku pārvaldi, mēs esam uzklausījuši arī citus līdzlikumdevējus, eh, notika vienošanās par metodiku un interešu saskaņošanu, kā arī galvošanu eh, vērtspapīru tirgū. Uh, Mums izdevās satuvināt savas pozīcijas, jo izskatās, ka abas puses vienojās par galvenajiem principiem, bet, protams, ir nepieciešams papildus diskusijas par um, datu uh, Eh, aizsardzību un piekļuvi eh, šādām datu krātuvēm. Tātad tur ir nepieciešams papildus normas, bet esam vienojušies par eh, galveno metodiku un gribēju pateikties komisijai par konstruktīvu ieguldījumu sarunu gaitā. Un visbeidzot, runājot par tehnisko darbu, uh, EFRAK trilogs notika 27. februārī, tur tika runāts par EFRAK pagarināšanu un vienošanās tika panākta. Tika pieņemti vairāki parlamenta grozījumi, trilogā piedalošās puses tos um, pieņēma, runājot arī par saistībām, kas uh, pienāks komisijai ņemot vērā EFRAK darbības pagarināšanu, gribēju arī uzteikt mūsu referentu Stolienu kungu. Komitejas priekšlikums ir eh, turpināt darbu 22. martā. 6. Eh. Paldies. Tagad sastais darba kārtības punkts. Trešo valstu līdzvērtība, viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisiju un Eiropas uzraudzības iestādēm gribēju pie mums sveikt Oliveru Gefsānu, kas ir no FIZMA ģenerāla direkcijas un trīs uzraudzības uh, aģentūru pārstāvjus - Gabrielu Bernadīrī, Stīvenu Mējoru un gribēju teikt, ka diskusijas notiek īstajā brīdī. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un, protams, mēs arī komitejā sarunās eh, ar citām pusēm esam par to runājuši. Jautājums ir ļoti sarežģīts, un man patiešām ir ļoti prieks, ka mēs varam um, šodien runāt ar tik augstas raudzes ekspertiem, un komisija nesen ir uh, pieņēmusi paziņojumu par šo jautājumu. Kolēģi, gribētu pirmajam dot vārdu Gersāna kungam uz piecām minūtēm. <clears throat> Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Labrīt. Liels paldies, ka man eh, sniedzāt iespēju runāt par eh, šo trešo valstu režīmu līdzvērtību ES režīmam. Un diskusijas patiešām ir sarīkots īstajā brīdī. 27. februārī mēs jau sagatavojām darba dokumentu. Uh, Un, ja pareizi sapratu, eh, ir jau bijušas eh, veiksmīgas diskusijas ar vicepriekšsēdētāju Dombrovski par eh, šo pašu jautājumu. Par ko tad mēs runājām, skarot līdzvērtību? Trešo valstu režīmi vienmēr ir bijuši iekļauti ES likumdošanas ietvarā, un kopš mēs esam piedzīvojuši šo globālo finanšu krīzi, mēs vienmēr esam sev uzdevuši jautājumu, vai būs nepieciešams kaut kāds īpašs režīms arī trešajām valstīm. Un mēs esam sadarbojušies gan ar Eiropas parlamentu, gan ar dalību valstīm uh, un padomi, lai varētu izstrādāt atbilstošs likums. Jāsaka, ka finanšu tirgi nav tikai tādi tradicionāli tirgi, tie ir uh, globāla mēroga tirgi. Tieši tādēļ būtu piemēroti Uh, izstrādāt attiecīgas normatīvas attiecībā uz ārvalstu operatoriem, lai viņi varētu uh, izmantot tos pašus standartus, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Tas pats attiecas arī uz G20 valstīm. Trešo valstu prasības, uh, ja komisija vēlēsies tās izmantot, būs patiešām ļoti vērtīgas, lai varētu samērot startautiskos standartus ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem. Jāsaka, ka Eiropas Savienībā mēs domājam par uh, konkrētu mērķu sasniegšanu, par to, kā izvairīties no lieka riska mūsu finanšu sistēmās, un mēs vēlamies, lai arī trešās valsts ievērot šādas normatīvas. Mēs negribam uh, kaut kādas arbitrāžas tiesas vai pat likumu apiešanu. Tie, kas neievēro likumus, var radīt papildus riskus Eiropas Savienības finanšu stabilitātei, ņemot vērā arī dažādus pārobežu darījumus. Un jāsaka, ka līdzvērtība var tādā veidā līdzēt eh, cīnīties pret šādiem nevajadzīgiem ekstrateritoriāliem riskiem. Līdzvērtība ir balstīta uz uh, spēkā esošo regulējošo un uzraudzības sistēmu ne Eiropas valstīs, un process vēlas noteikt eh, konkrētas eh, normas eh, ne Eiropas Savienības valstīs, ņemot vērā arī uzraudzības darbu, kas veikts saskaņā ar ES likumnošanu. Ja līdzvērtība tiek ievērota, tas nozīmē to, ka mēs varam pietiekami labi arī paredzēt trešo valstu rīcību, un tas nedara. Uh, nerada risku Eiropas Savienības finanšu stabilitātei, kā arī mūsu finanšu produktiem. Uh, Tātad, ja mēs runājam ka, par to, ka trešo valstu līdzvērtības režīms ir nepieciešams, tas eh, var padarīt visu lēmu pieņemšanas procesu vienkāršāku un samazināt riskus. Kādēļ mums nav viena vienīga instrumenta, lai varētu uh, tikt galā ar visiem šiem režīmiem? Uh, Iemesls tam ir tāds, ka mums nav uh, konkrētas likumdošanas attiecībā uz šīm valstīm. Mums nav vienota likumdošanas priekšlikuma, kas attiektos uz visiem ES finanšu pakalpojumiem. Tādēļ mēs bieži vien esam šo līdzvērtības režīmu skatījuši katru reizi individuāli. Es saprotu, ka, protams, viedokļi atšķiras arī jūsu komitejā, visi nav viens prātis. Darba dokuments pierādīja, ka šāds elastības režīms eh, ir eh, bijis pietiekami praktisks un arī uh, līdzvērtības režīms ir atmaksājies praksē. Mēs arī apkopājām informāciju no dažādām valstīm, runājot arī par ieguves industriju, un mēs sapratām, ka trešajās valstīs eh, bieži vien ir citas procedūras, eh, ņemot vērā arī kredīta reitinga aģentūru eh, vērtējumus. Apmēram pirms um, diviem gadiem Jonatans Fols, uh, kas iepriekš strādāja šajā amatā, bija ieradies jūsu komitejā un mēs runājām par proporcionalitāti. Mēs nevaram izmantot to pašu mērauklu, lai varētu uh, izvērtēt visus riskus, ja, piemēram, uh, būs piešķirta šāda, piešķirt šāds līdzvērtības režīms trešajām valstīm. Tādēļ ir jāveic daudz rūpīgāks izvērtējums, ņemot vērā arī uh, iespējamos riskus Eiropas Savienības finanšu sektorā. Mēs jau toreiz runājām par MRR ar Amerikas Savienotajām valstīm un kopīgi ar Stīvenu Majoru um, mēs piedalījāmies um, visai sarežģītās diskusijās, runājot arī par trešo valstu līdzvērtības um, režīmu. Un jāsaka, ka proporcionalitāte varētu šķist eh, kaut kas jauns, bet kā es nu pat to izskaidroju, eh, tā jau Eiropas Savienībā eh, sadarbojoties ar trešo valstu finanšu tirgiem ir pastāvējis jau kādu laiku. Un arī izmantota. Tieši tajā gadījumā, ko nu pat pieminēju. Ko tad mēs mēģinājām panākt, publicējot šo darba dokumentu. Tā ir tāda kā faktu apzināšana, kā inventarizācija, ņemot vērā arī Eiropas Savienībā pastāvošo finanšu pakalpojumu regulējumu. Šī inventarizācija pierāda, kādi ir ekvivalenti trešajās valstīs un cik liela finanšu stabilitāte tur valda un kā tā var ietekmēt ES tirgu notiekošo. Mēs domājām ka pēc 200 eh, pieņemtiem lēmumiem ir jāpadara šī prakse eh, caurskatām, lai ar to varētu iepazīties arī sabiedrība. Ziņumā ir teikts, ka ir nepieciešams vēl papildus darbs, eh, lai šis ietvars kļūtu vēl efektīvāks un arī ir vēl padziļinātāk jāizstrādā Eh, proporcionalitāte un jāizvērtē iespējamie riski. Ir uzsvērts, ka uzraudzības iestāžu lomu vajadzētu varbūt vēl precīzāk definēt, runājot arī par darbību dažādās jurisdikcijās un uh, kad ir eh, pieņēmts lēmums par eh, līdzvērtības režīmu piešķiršanu, arī eh, tur vajadzētu iesaistīties uzraudzības iestādēm. Jāsaka, ka šajā darba dokumentā nav nekāda jauna priekšlikuma. Lai varētu precizēt, ko tad īsti komisija varētu darīt, lemjot par līdzvērtību vai nē, mēs uh, gribam teikt, ka tirgus uh, operatori pilnībā neizprata uh, risku lēmumus un finanšu stabilitātes parametrus. Tādēļ ir jābūt šajā jomā arī ļoti lielai caurskatāmībai. Pirms uh, noslēgt savu uzrunu, es gribu nedaudz arī parunāt uh, par laiku, par laika faktoru. Mēs jau kādu laiku esam strādājuši uh, pie šiem līdzvērtības režīmiem. Mēs gribējām apkopot arī faktus un analizējot trešo valstu režīmus, mēs sapratām, e, ka tas ir jādara arī rūpīgāk izpētot Eiropas Savienībā pēc krīzes pieņemto likumdošanu. Mēs, protams, varētu piedāvāt pārskatīt šos trešo valstu režīmus, ņemot vērā to pieredzi, ko esam uh, guvuši, apzinot visus faktus, un e, jāsaka, mēs esam jau to izmantojuši tad, kad tika pielietot tās augstā call for evidence procedūru, un komisija ļoti augstu vērtē parlamenta pūliņus, un tagad ar nepacietību gaidu jūs jautājumus. Paldies! Thank you very much! Paldies! Olivija Garsānam. Tagad uh, Bečē un Rijā. Paldies priekšsādātājiem. Runa jau bija par līdzvērtības režīmu noteikšanu un salīdzināšanu. Es nevēlos tagad runāt par uh, to, kā notiek šo noteikumu salīdzināšana vai par uh, to kontrolēšanu un drīzāk salīdzināt um, rezultātus mm, attiecībā uz uh, līdzvērtības režīmiem un to pielīdzināšanu Eiropas Savienības režīmam. Uh, Te arī pastāv zināms elastīguma grāds, kas eh, atvieglo darbu banku sektorā. Mēs runājam par riska līmeni, eh, konfidencialitāti un konsolidēto pāraudzību tādiem faktoriem. Līdzvērtības noteikumi pastāv visos eh, šajos punktos, līdz ar to mēs iestādes var izmantot zemāka riska uh, dokumentus, eh, teiksim, centrālās valdības piesaistīt emitenti iestādes. Un, eh, ja, protams, eh, attiecīgo valstu emitenti iestādes šādus dokumentus atzīst par līdzvērtīgiem. Tas ļauj paplašināt aktivitātes trešajās valstīs. Konfidencialitāte ir uh, vērtējums. Sākumā tiek attaicināti trešo valstu vērtētāji un uh, tiek uh, koordinēta darbība banku grupās, piemēram. Tur runa ir par profesionālo slēpenību, par komerc noslēpumiem, par uh, informāciju, kas tiek gūta tikai uzraudzības nolūkiem. Ja mums ir vērtējums, lai atbalstītu šo uzraudzības sadarbību Mm, to izmanto tikai šajā laukā. Un uh, trešais punkts uh, skar konsolidēto uzraudzību banku grupām ES līmenī. Uh, teiksim, ja konsolidētā uzraudzība, konsolidētais uzraudzības ietvers trešajā valstī tiek pielīdzināts ES režīmam, šāda uzraudzība uh, nav nepieciešama. Tas ir ļoti būtiska opcija, citādi eh, darbus varat dubultot, un uh, to nedarot mēs vienkāršojam grupu struktūru. Līdzvērtības uh, uh, vērtējumu veids komisija, komisijas dienesti, un uh, palīdz sagatavot arī vērtējumus. Pa... Nesen mēs koncentrējāmies uz siera. Uh, noteikumiem par zemāku risku un konfidencialitāti. Astoņas valstis tika izvērtētas attiecībā uz risku, un 34 valstis no 22 valstīm tika vērtētas attiecībā uz konfidencialitātes noteikumiem. Visa šī procedūra diezgan cārskatām un vienkārša. EBA izvērtētas trešās valstis nevar neko izdarīt iebilst eh, šis procedūras ietvaros, eh, bet gan eh, var paust savu interesi. Komunikācija ir atvērta, mēs pieprasām relevantu informāciju regulatīvo iestāžu tīkla ietvaros un beigās paziņojam par rezultātiem. Tas notiek unilaterāli. Mm, Eiropas Savienībām mm, pēc tam tiek paziņots par piekrišanu vai atsaukšanu. Uh, Ehm, tagad eh, vienotais tirgus mums piedāvā labumus, eh, kā teiksim, eh, pasportinga sistēmam. Mm, šādi mm, mēs varam atvieglot pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā un sadarbībā ar trešām valstīm. Līdz šim mēs esam aktīvi attiecībā uz pārobežu aktivitātēm, mm, bet pēc krīzes te notika tā zināmā iesaldēšana un arī ringfencing aktivitātes ir pieaugušas. Un tagad mums jāskatās, kā integrēt finanšu tirgus, rīkojoties piesardzīgi. Piemēram, ASV ir banku organizācijas spriedums par prasībām, kurām pakļauja visas banku iestādes, iekļaujot arī konsolidācijas prasības. Uh, Runa ir um, arī par Eiropas Savienības um, mātes uh, uzņēmumiem un uh, prasībām pret uh, šiem uzņēmumiem, lai atvieglotu sadarbību trešām valstīm, tādiem uzņēmumiem, kur kopēji aktīvi nepārsniec 30 miljonus eiro. Tas varētu atvieglot trešo valstu banku struktūru sadarbību ar Eiropas Savienības struktūram. Es varētu arī uh, nedaudz pielāgot eh, finanšu standartus eh, un labāk veikt labāku finanšu plānošanu sadarbībai trešām valstīm. Šādu notiekumu atkal ieviešana varētu pastiprināt šo piesardzības kritēriju ievērošanu starptautiskajā banku sektorā. Līdzvērtības eh, vērtēšanas režīms uh, pieprasa uzraudzības iestāžu efektīvu darbību. Līdz ar to tas pieprasa arī resursus. Līdz šim mums ir labi izdevies eh, veikt efektīvu līdzvērtības eh, vērtēšanu, pateicoties resursiem, kas mums bija. Gājot tālāk, mums tiešām nevajadzētu aizmirst par to, ka resursi mums būs arī turpmāk nepieciešami. Paldies! Paldies, Andrija Rijā un Bernardīnī kungs. Labrīt, priekšsēdētājiem. Paldies Ekon komitejai un uh, Ekon komitejas uh, locekļiem par iespēju uh, piedalīties šajā diskusijā. Apdrošināšanas sektoram ir starptautisks raksturs, līdz ar to Eiropas komisija var lemt par trešā valstu maksātspēju un uh, piesardzības režīmu ievērošanu maksātspējas divi direktīvas ietvaros. Šādi vēlamies nodrošināt globālu aizsardzību visiem spēlētājiem un uh, nedubultot darbus tur, kur tas nav nepieciešams. Īpaši mūs te interesē 33.2 pants EIOPA regulā. Uh, Um, mēs runājam par trim dažādiem līdzvērtības uh, lēmumiem - par grupu maksātspēju, grupu pāraudzību un pārapdrošināšanu. Uh, kritēriji tiek izstrādāti ņemot vērā visus uh, šīs jomas. Var jau pieņemt lēmumu nenoteiktam laikam, pilnos līdzvērtības gadējumam, bet arī ierobežotam periodam, ja runa ir par pagaidu līdzvērtību Ja runa ir par uh, otru gadījumu, uh, trešajai valstī jāievēro zināmas prasības, uh, kādas ir norādītas tiesību aktos ar nolūku pēc noteiktā laika pielīdzināt trešās valsts režīmu maksātspējas divi darbības jomai attiecībā uz pārvaldību, uzraudzību, efektīvu riska pārvaldību, profesionāliem komerces noslēpumiem, eh, publisko, pub, dokumentu publiskošanu un eh, riska ierobežošanu. Rezultātus eh, vērtē un salīdzina ar maksātspējas divi noteikumiem, sadarbojoties ar trešās valsts uzraudzības iestādēm. Tātad viņu sadarbība ir izšķirīga un tai jābūt klāt. Tiek izdalītas anketas, tiek ievākta informācija no trešo valstu uzraudzības iestādēm, un šādi tiek vēr, vērtēta pagaidu līdzvērtība, bet, lai vienotos par uh, pilnu līdzvērtību, notiek uh, braucieni uz trešo valsti un uh, izpēta uz vietas. Uh, Ko mēs, par ko mēs te runājam? Mēs spriežam par kvalitāti, un uh, šādi vērtējumi pieprasa tiešām ļoti daudzus resursus. Gan mums, gan trešām valstīm, bet uh, šis darbs uh, palīdz izvērtēt dažādus regulējošos režīmus, veicina konverģenci un uh, rūpējas par uh, racionāliem finanšu standartiem. Eiropā ir uh, veikusi trīs pilnas, ekvival, pilnas līdzvērtības uh, vērtējumus un 12 uh, tā sauktos gap uh, analīzes vērtējumus. Turklāt um, mēs esam veikuši 11 eh, vērtējumus, kas balstās uz eh, komerc noslēpumu, mm, noslēpumiem un konfidencialitātes ievērošanu. Man interesē eh, arī pārskatīšanas klauzulas, kas ir atrunātas gan direktīvā, gan komisijas deleģētajā lēmumā par līdzvērtību. Uh, Runājot par EIOPA darbību, svarīgi ir mm, pāraudzīt ne tikai regulatīvo mm, attīstību valstī, bet mm, skatīties uz to, kā tiek faktiski īstenoti uzraudzības iestāžu lēmumi. Un, lai to pāraudzītu, EIOPA jānodrošina piekļuve visai relevantajai informācijai. Uh, Eiropa arī pati gatava to apkopot visus datus un piedāvā tehnisko analīzi, lai eh, nodrošinātu trešo valstu ļoti mm, rūpīgu monitoringu. Mm, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, un tagad Stīven Major. Eh, paldies priekšsēdētāji. Paldies eh, visiem, paldies arī ekonu komitejas kolēģiem par eh, šīs uzklausīšanas organizēšanu. Es iespējams atkārtošos, eh, jo kolēģi jau pieminēja ļoti svarīgus faktus, kas eh, interesē arī mani, bet sākšu ar līdzvērtību. Un visu, kas skar līdzvērtību. Tirgi ir globāli, mēs regulējam, uzraugam tirgus no nacionālās, reģionālās perspektīvas, un tas ietekmē koordināciju un konsekvenci. Uh, Mēs saprotam, ka ir arī tādi riski, kas ir pārobežu riski, kas var ceļot. Līdz ar to Eiropas Savienības tirgiem jāpaliek stabiliem un aizsargātiem. Un jāskatās, lai tos negatīvi neietekmētu riski no uh, ārpus ES valstīm. Tagad jāveic tāda inventarizācija attiecībā uz to, kas uh, notiek šajā sektorā, un mēs redzam, ka sektorā notiek lielas izmaiņas. Uh, Turklāt mums ir plaša pieredze ar līdzvērtības sistēmu ieviešanu kopš uh, regulatīvās reformas ieviešanas uh, atbildot uz finanšu krīzi. Ļoti labi, ka komisija publiskojusi uh, savu dokumentu, un no dokumenta izriet, ka mums nav viena līdzvērtības sistēma, bet daudzas līdzvērtības sistēmas, uh, ar nedaudz atšķirīgiem elementiem. Daži sauc par līdzvērtību, citus sauc par endorsement, citus sauc par trešo valstu pasporting sistēmu, bet um, viens kopīgais elements ir tāds pēc uh, vērtējuma jūs uh, uzticāties uh, šis valsts regulējošajām iestādēm un uzraudzības iestādēm. Uh, Un, uh, turklāt uh, katrā gadījumā situācija tiek vērtēta individuāli, līdz ar to uh, juridiskais teksts nekad nav identisks salīdzinot uh, atsevišķu valstu dokumentus. Un, teiksim, PVKIU jomā tur vispār likumdošana ir atšķirīga katrā valstī. Tātad par līdzvērtības vērtējumiem. Olivie jau pieminēja šos vērtējumus. Uh, uh, mēs ēmiem un CRR jomā esam veikuši vērtējumus. Mums ir 26 vērtējumi sagatavoti ar galvenajiem darījumu partneriem, ko atzīst arī ESMA. Un uh, mums ir uh, saprašanas memorandi parakstīti ar uh, daudzām par, daudziem par, daudzām partneru valstīm. Kā Andrē pieminēja, tas pieprasa resursus. Kādam jābūt nolūkam šeit, vērtējot trešo valstu sistēmas? Jānodrošinā konsekventa uzraudzība, monitorings. Otrakārt, bet um, Eiropas Savienībai jāprot kontrolēt uh, riski, ko uh, var izveidot trešās valsts uh, līdzdalība Eiropas Savienības tirgos, un treškārt Eiropas Savienību vēlamies padarīt par globālu finanšu tirgu ar atvērtiem finanšu tirgiem un finanšu dalībniekiem, kas uh, ierodas arī no citām valstīm, lai piedalītos mūsu tirgu aktivitātēs. Protams, uh, līdzvērtībai ir daudz labumu. Uh, līdzvērtības vērtējumi eh, dod citām valstīm stimulus, lai pielāgotu savas sistēmas mūsu standartiem, lai izvarītos no darba dubultošanas un nekonsistences, jo eh, rezultātā eh, tas kaitēs eh, viņu pašu regulējošajām iestādēm. Bet tagad eh, jāveic šī inventarizācija un jāapzinās, eh, defi, kur pastāv deficīti un problēmas. Pagaidām te, šajā sistēmā ir daudz nezināmo lielumu. Protams, daži no tiem skar dažādus biznesa modeļus dažādās valstīs Bet eh, jautājums ir, vai mēs varam atpazīt visas šīs atšķirības finanšu tirgu, varbūt eh, ir vērts eh, tās sagrupēt un racionalizēt kaut kādā veidā, apkopot. Komisijas dokumentā bija pieminēts, ka mums vajadzētu arī turpmāk veikt Uh, monitoringu par to, kā tiek ievērotas uh, prasības, un tam būs nepieciešami resursi. Par to jau izskanēja. Bet uh, tām trešo valstu struktūram, kas jāreģistrēs Eiropas Savienībā, par to ir jāmaksā. Tieši tā kā Eiropas Savienības uzņēmumiem. Un vajadzētu beidzot tiešām sākt runāt par to, cik resursu intensīva ir šī procedūra. Vēl divas lietas, um, ko pieminējam arī EMIE uh, vērtējumā par 2015. gadu. Nu, visu pirms Eiropas Savienība piemēro savu sistēmu un trešo valstu jurisdikcijas to nepiemēro. Tas uh, noved pie tas nelīdzvērtības. Uh, Un, godīgi sakot, trešo valstu struktūras gūst labumu šobrīd no šīs situācijas, jo tās nepakļauj tik stingrai kontroli. Savukārt ES tirgus dalībniekiem jāreģistrējas, ja tie vēlas darboties ārpus ES. Otrakārt, proporcionalitātes jautājums un trešo valstu izmērs attiecībā uz finanšu tirgiem un finanšu struktūrām. Mums jābūt garantijām, ka trešo valstu regulātori rūpēsies par saviem tirgus dalībniekiem, kas veic riska darījumus Eiropas Savienībā. Mēs uz viņiem paļaujamies, bet Eiropas Savienības regulētājiem ir maz iespēju ievākt attiecīgo informāciju un veikt uzraudzību, ko viņi veic attiecībā uz ES Uh, bāzētiem uzņēmumiem. Apstāšos šeit un varbūt uzklausīšu jūs jautājumus. Thank you very much. Paldies. Paldies par jūsu referātiem. Tie bija vērtīgi un interesanti no vienas puses. Tie labi ilustrēja šī režīma nozīmīgumu un es atļaušos teikt arī veiksmi. Uh, bet tajā pašā laikā jūs pieminējāt arī dažas vājās vietas, kuras vajadzētu vēl noslīpēt. Un tas, protams, prasīs laiku un resursus. Un Stīvena pēdējā doma arī uzsvēra, ka nav tādas apusējības. Un Eiropas iestādēm ir ierobežotas iespējas izvērtēt to, kā šo trešo valstu režīmu vai struktūras varētu ietekmēt mūsu tirgu, un tām ir tātad jāpaļaus tikai uz trešo valstu sniegto informāciju. Tagad būs jautājumi. Mums vajadzētu sagrupēt uh, jautājumus Pirmais uzstāsies Burkhards Balts, lūdzu. Divas minūtes katram runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Interesantā kārtā neviens no runātājiem nepieminēja Brexit un tā ietekmi uz līdzvērtīgumu režīmu. Gribēju tādēļ uzdot tieši šādu jautājumu. esam informēti par to, ka daudzi darījumi notiek eiro. Un daudzas no tiem veids tieši dažādas uh, finanšu iestādes, kas atrodas apvienotā karalistē. Bet tad, kad Brexit būs noticis, uh, kā tas viss turpināsies, un uh, likumdošana ir jāpielāgo, lai varētu garantēt, ka dažādu eiro atvasināto. Uh, produktu uzraudzību veids ES institūcijas. E, ir citi, kas apgalvo, ka šāda līdzvērtības sistēma varētu būt e, laba alternatīva. Ko par to domā komisija? Un vai jums šķiet, ka šāda sistēma būtu pietiekami laba, lai varētu veikt augstas kvalitātes makro uh, finansiālo uzraudzību. Un vēl viens jautājums, ja mēs runājam par finanšu operatoriem, jāsaka, ka problēmas citreiz rada šādas līdzvērtības sistēmas, bet komisija ir gatava, ka tā var piemērot šo sistēmu jau kurai jurisdikcijai. Kā jūs to aplūkojat no savas puses un kā varētu šīs sistēmas uzlabot? Paldies! Paldies, es domāju. Var, varbūt, ka Stīvens Meijors varētu atbildēt. Es atvainojos, uh, saka uh, priekšsēdētājs. Četri jautājumi. Vilons, ok. Um, uh, es izmantošu atkal vārdu Brexit, jo man liekas, ka nevar diskutēt, nedomājot par to, ka tā notiek laikā, kad uh, Brexit uh, ļoti uh, daudz uzmanības pievērš. Pirmais jautājums par proporcionalitāti. Man liekas, ka tas ir nu, tāds diezgan sarežģīts temats, tāpat kā subsidiaritāte, kādēļ proporcionalitāte tāda, kāda tā ir izmantota līdz šim brīdim, kā to varētu adaptēt, ievērojot Brexit visu šo jautājumu kopumu kā tiek skatīts šis jautājums? Un otrs jautājums. Sarunu laikā ekvivalenti jautājumi uh, noteikti tiks uh, izvirzīti. Es zinu, ka pastāvošais režīms ir uh, tāds, ka likumdošana pa likumdošanu gadījums pēc gadījuma tiek skatīts. Uh, Bet vai eh, nevajadzētu uh, domāt par to, ka mēs esam tādā situācijā, kad vajadzētu izmantot horizontālu pieeju, lai nu vismaz šī uh, eh, ekvivalentu uh, jautājumu risināšana, it īpaši, piemēram, ar apvienoto karalistu un attiecībās ar apvienoto uh, karalisti tiktu uzdots kā ļoti nozīmīgs uh, elements. Uh, pirms vispār sākam runāt par kaut kādiem likumdošanas jautājumiem. Un trešais uh, - komunikācija, uh, respektīvi komisijas dokumentā ļoti skaidri ir teikts, uh, un kā šāda procedūra varētu tikt sākta, vai mēs varētu iedomāties situāciju, kad parlaments lūdz komisijai sākt procedūru, tā sākt to retrē procedūru, vai atsaukšanas procedūru, vai tie būtu jauni īstenošanas akti. Un uh, varbūt, ka varētu domāt par to, ka Eiropas parlaments varētu nākt klajā ar šādu iniciatīvu. Paldies nākamā runātāja, ka es Svinbarnu vicepriekšsēdētāju. Angrāsk. Paldies. Man būs ļoti precīzi jautājums un varbūt, ka tas varētu nedaudz. Uh, pārsteigt eh, mūsu ekspertus. Tātad, ja mēs runājam par uh, eh, CPP, uh, Uh, šo uh, līdzvērtības lēmumu, vienošanos, kas notika starp ASV un ES. Jūs paši izvēlaties, uh, kurš atbildēs uz šo jautājumu. Ja mēs runājam par līdzvērtības sarunām, jāsaka, ka mēs tikai neizvērtējam šos spēkā esošos likums un normas. Jāsaka, ka ASV ir ļoti atšķirīga sistēma, tur ir pašregulējušās iestādes un arī likumdošanas ietvars kopumā. Uh, un tika atzīts, ka bija arī ar konkurenci saistīti jautājumi un dažādi e, likumi. Un tas e, visumā ietekmēja lēmumu par līdzvērtību. Mums ir arī jāņem vērā finanšu uh, Stabilitātes uh, parametri divi režīmi nu galīgi nav līdzīgi viens otram un arī likviditāte atšķiras. Tātad kādas problēmas šeit rodas? Ja mums uh, nebūs līdzvērtības ar ASV, tad mūsu partneriem varbūt vajadzēs uh, maksāt augstākas darījuma nodevas. Tādēļ gribēju pavaicāt, vai tirgus eh, struktūrā, finanšu struktūrās iesaistītajām pusēm, eh, kas ir atbildīgs par konkurenci, vajadzētu piedalīties šajās sarunās par līdzvērtības režīmu un vai jums šķiet, ka likviditātes svārstības varētu arī ietekmēt stabilitāti kopumā? Un jautājums varbūt, ar kuru vērsīšos pie jums visiem, nu, kādu pieredzi mēs varētu gūt no visa tā, ņemot vērā šo pagaidām visslavenāko līdzvērtības lēmumu? un varbūt, ka vajadzētu arī visu sistēmu kopumā padarīt mazāk fragmentētu un vienotāku nākotnē. Paldies! Paldies, Viernikas kundze. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir jautājums Jāsaka, ka Eiropas centrālā banka uh, lēma, ka tādi darījumi, kas notiek eiro valūtā, ir jāveic eirozonā, garantējot stabilitāti. Un jāsaka, ka Eh, apvienotai karalistē tas varētu radīt problēmas. Un jāsaka, ka ECB 2014. gadā uzņēmās pilnvaras pieņemt šādus lēmumus. Un līdz ar to CCP Eiropas eh, līmenī, CCP SI Eiropā var piedāvāt eh, šādus eh, pakalpojumus, un jāsaka, ka trešo valstu struktūras arī var darboties Eiropas Savienībā, ja viņi ievēro līdzvērtību. Uh, Un tas nozīmē, ka pēc apvienotās karalistes izstājas no Eiropas Savienības eh, šī valsts varētu kļūt par svarīgu tādu trešo valsti, kas eh, nodarbosies ar šo produktu tirzniecību ārpus Eiropas Savienības. Un eh, tā, tā patiešām, tas patiešām ir liels tirgus, un es gribētu pavaicāt, vai ECB uh, 11. Uh, gada lēmums ietekmēs arī līdzvērtīguma režīmu, un vai jums šķiet, ka ECB varētu pāraudzīt šos CCP un galu galā, kāda būs komisijas nostāja, kad mēs runāsim par sistēmiski svarīgiem uh, apjomiem. Paldies! Paldies! Important questions. Ļoti svarīgi jautājumi tika uzdoti. Diego sākumā, lūdzu. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka jūsu rīcībā nav visa diena, tādēļ man būs jārunā lakoniski, un es mēģināšu ļoti precīzi atbildēt uz jautājumiem. Bet ir varbūt citi jautājumi, kas vairāk attiec uz maniem kolēģiem, tad ļaušu viņiem uz to atbildēt. Burkhards Balts un Vīrnikas kundze uzdeva jautājumu par uh, dažādiem atvasinātajiem instrumentiem, eiro derivātiem un uh, to, kas norisinās Londonā. Protams, uh, tika arī uzdots jautājums par ECB kompetencēm. Uh, Ņemot vērā, ka man nav pārāk daudz laika atlicis, es eh, šo jautājumu varbūt neskaršu. Es tagad atbildēšu uz Balca kungu jautājumu. Jāsaka, mēs jau eh, par šo jautājumu esam runājuši, runājuši arī par eiro atvasinātajiem instrumentiem. Un Te ir jārunā arī par uh, monetārās politikas transponēšanu. Varbūt, ka mums šeit īsti nebūtu kaut kas lemjams. Un jārunā arī par 22. Uh, ECB uh, statūtu punktu, kas atsauc uz vienbalsību konkrētu lēmumu pieņemšanā. Un Un, protams, vienbalsības panākšana citreiz ir visai uh, liels izaicinājums, un tas nozīmē arī lēmumu vilcināšanu. Bet mēs arī savā dokumentā esam varbūt šo jautājumu tā vispārīgāk izklāstījuši. Galu galā mums ir jāapzinās, cik liels ir sistēmiskais iespējamais risks, ko var pārvaldīt kāds cits, kas nesat jūs. Tādēļ vajadzētu uzticēties citiem, piemēram, jūsu partneriem, pārvaldīt daļu no jūsu riskiem, jo sistēma kopumā pēc savas būtības ir globāla. Un, ja šie riski tiks pārvaldīti ārpus ES, tad nu, no fragmentācijas nav iespējams izvairīties. Protams, eh, tam visam ir arī savas robežas, cik lielu daļu no sava riska jūs varat pārnest ārpus ES jurisdikcijas, un jo augstāks risks, jo vairāk garantiju jūs vēlaties, un jo vairāk jūs vēlaties uzticēties eh, saviem partneriem. Un uh, jums bija taisnība, ka uh, diskusijās ar ASV šis bija viens no galvenajiem jautājumiem. Un nav jau tā, ka mēs uh, gribējām pārņemt lielu daļu viņu risku. Mēs gan neapšaubījām, ka mēs uh, daļu no viņu riskiem varam pārbaudīt tāpat kā otrādi. Un mēs katrs uh, pirmām kārtām esam atbildīgi par finanšu stabilitāti savā monetārajā zonā un savās institūcijās pirms mēs uzņemamies kādas trešās valsts risku daļēji. Kā mēs īstenojam šo līdzvērtīgumu režīmu? Tas arī pietiekam labi ir izklāstīts uh, darba grupas dokumentā. Mēs veicam ļoti pamatīgu analīzi un domājam arī, cik liela daļa risku tiek pārvaldīta ārpus ES. Jūsu uzdotais jautājums, vai šeit ir kādi ierobežojumi vai kāds līmenis, kad jūs vairs nevarat uzņemties svešus riskus, tas ir politisks dabas jautājums un arī ārkārtīgi sarežģīts. Es te varu nu, kaut kā tehnisku izklāstu veikt, bet ne politiski, ideoloģiski. Es ceru uz jūsu izpratni. Es, protams, saprotu, ka jums ir savs viedoklis par to visu.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 Nu, tas ir tieši uh, ir domāts, lai uh, proporcionalitāte uh, būtu īstenota. Mēs esam sākuši strādāt ar dažādām, ar dažādiem dienestiem, lai pēc iespējas caurskatāmāk būtu sistēma, saskaņā ar kuru mēs uh, to pielietojam, lai tas būtu koherenti, nediskriminējoši. Un, protams, ka ir dažādi um, jautājumi, dažāds jautājumu kopums uh, skatāms. Uh, Bet katrā gadījumā visas mūsu darbības ir uh, vienlīdzīgas, nediskriminējošas. Un tāpat arī uh, runājot uh, par uh, iespējām, kādas ir. Jo mēs šeit uh, runājam par uh, īstenošanas likumdošanas aktiem, un ja mēs gribam būt ticami, ja mēs gribam turpināt uh, ekvivalentu koherentu pielietošanu, it īpaši e, tajā veidā, kā tie tiek īstenoti, tad ir jāsaka, ka likumdošanas izmaiņas citās e, jurisdikcijās ārpus Eiropas Savienības arī e, notiek, bet situācija mainās un regulātori var pieņemt lēmumus par dažādām reakcijām, kas nozīmē, uh, ka sadarbība ar tieši šīm jurisdikcijām ir absolūti nepieciešama. Mums jābūt drošiem, ka šīs tiesvedības īstenotāji un arī trešās puses ārpus Eiropas Savienības mūs informē, lai mēs varētu ļoti ātri reaģēt uz likumdošanas izmaiņām trešajās valstīs vai trešajās teritorijās. Mums jābūt drošiem, ka ekvivalents. Uh, izmaiņas tiek, par lēmumu tiek pieņemts ļoti ātri. Mums nav nedēļa un mēneši, lai diskutētu ar Eiropas parlamentu vai arī Eiropadomi. Protams, ka jābūt kopēji izpratnē par to, ka tas ir pareizais ceļš, kā rīkoties. Un, un nozīmīgos lēmumus mēs pieņem noteikti informējot Eiropas parlamentu un tāpat Ekofin padomu. Taču um, man būtu jāsaka arī uh, šaubas, ka deleģētie likumdošanas akti un šīs um, procedūras uh, būtu labākais veids, kā darboties uh, tieši šādās situācijās. Un tāpat arī, ja runājam par uh, līdzvērtības principu, jārunā par sistēmu kā uh, tādu. Vai tas ir tāds uh, politisks jautājums? Uh, Es uh, tomēr nedaudz šaubos, uh, vai uh, visu šo jautājumu kopumu jāpolitizē, jo uh, vajadzētu uh, raudzīties, ka no abām pusēm ir um, zināms, uh, zināms solis uh, sparams, uh, uh, lai uh, tuvinātos uh, pozīcijās. Paldies. Tātad sākumā jautājumi par CCP un to, kādā veidā Eh, Eiropas uzraudzības sistēma atšķiras no trešajām valstīm. Kā jau eh, minēja Olivier, saskaņā ar pašreizējo līdzvērtības mehānismu ir iespējas noteikt eh, trešo valstu apjomu un to, cik lielu daļu riska jūs uzņematies un uh, ASV līdzvērtības mehānismā bija arī papildus normas, kādas nav pastāvošas ES likumdošanā, runājot par uh, apusējību un uh, arī uh, lielāku aizsardzību. Un, protams, iestādēm ir eh, arī tiesības pieprasīt vairāk informācijas, bet mēs to varam pieprasīt tikai par tādiem elementiem, kas atšķirs no mūsu tirgus. Mēs nevaram pieprasīt informāciju par vispārējiem riskiem attiecībā uz uh, trešo valstu CCP kas tiek tirgoti mūsu tirgos. Tātad mums ir pilnībā jāpaļaujas uz ASV regulātoriem šajā kontekstā, un mums nav nekādu īstenošanas pilnvaru un uzraudzības instrumentu. Mēs varam palūgt viņu informāciju, bet tikai uh, tādos um, tādos aspektos, kas ir atšķirīgi no ES uh, eh, mehānisma. Mums ir jāpaļaujas tad pilnībā uz ASV regulātoriem. Mums ir arī jāizprot, kas notiek, piemēram, Āzijas valstīs un citās valstīs. Viņi pieprasa pilnīgu reģistrāciju, simtprocentīgu uzraudzību, līdz ar to CCP ir pilnībā uzraudzīti un ASV regulātori tos kontrolē. Un mēs te runājam par tādu aizstājošo uh, atbilstību. Tādēļ, ja mēs salīdzinām to ar Eiropas CCP un arī um, maržu modeļu um, izmaiņām, ESMA pilnvaras attiecībā uz Eiropas CCC um, ir daudz augstāks, nu kaut vai tehniski raugoties, nekā runājot par citu valstu CCP. Un, ja mēs runājam par mīmaiņas līgumiem Eirozonā, jūs jau to ļoti labi e, ilustrējāt. Tas ir ECB kompetencēs, tas nav mikro uzraugu e, pārziņā. Un ir arī skaidras. E, skaidri noteikumi, kas attiecas uz atrašanās vietu, un uh, ASV tas, piemēram, nav atrunāts. Viņi arī var veikt lielus dalījumus dolāros apvienotajā karalistē. Ja mēs runājam par eiro klīringu un mikro piesardzīgo perspektīvu, šeit ir noteikti. Uh, sliekšņi arī jau esošajā līdzvērtības sistēmā, un mēs vienmēr paļaujamies uz izcelsmes valsts regulātora uh, tādu godīgo pieeju, un nevienmēr viņi arī uh, apzinās to, kādas, uh, kādus riskus ārpus viņu jurisdikcijas varētu radīt konkrētas struktūras. Tālāk, vai mēs te varam nošķirt stabilitāti un konkurenci, bažas par šiem abiem aspektiem. Uh, Ja mēs runājam par atvasinātajiem finanšu produktiem, komisija apzinās, ka, piemēram, ja šādi instrumenti nonāk ASV tir, tirgū, ir e, iespējama konkurence, bet tas tāpat var radīt arī zināmas stabilitātes svārstības. Uh, Runājot par konkurenci un uh, stabilitāti, īstenībā šeit ir pat zinām saikna starp abiem parametriem. Jautājums par omnibus likumdošanu, vai tas mums ir nepieciešams? Es neesmu tik liels speciālists šajā jomā, bet es jau pirms tam teicu, mums ir jāsaprot, cik lielā mērā mēs varam optimizēt uh, šīs sistēmas, raugoties katrs ir uz to, kas ir pieejams jau likumdošanā. Uh, bet eh, nu, ir jāsaprot, ka gan finanšu tirgi, gan uzņēmējdarbības nodeļa ir atšķirīga. Paldies! So we move to the next group of questions. Tagad nākamā eh, jautājuma grupa. Mātkatī? Nē, tad Svens Gīgolds. Jā, nu tas, kas man vienmēr eh, mūsina un gribēju arī dzirdēt jūsu personisko viedokli. Mēs jau pieredzējām, cik grūti bija panākt uh, līdzīgu uzraudzības un stabilitātes līmeni kaut vai pašā Eiropas Savienībā, tās iekšienē. Un ja mēs runājam par līdzvērtības režīmu, nu, tas taču prasa tik daudz laika, lai pārbaudītu mūsu partneru uzraudzības tradīcijas un viņu likumdošanu. Un tad vienā brīdī šī līdzvērtība tiek piešķirta. Kur tad atrast pietiekam daudz resursu, lai rūpīgi pārbaudītu, kas mainās, kā mainās situācija, kā mainās īstenošana? Nu, kur tad ir šie resursi, cik daudz cilvēku jums ir nepieciešams, kas visu šo darbu paveiktu? Jāsaka, ka mēs pat nevaram pateicoties um, uzraudzības konverģencei visu panākt. Kā tad mēs varam turpināt eh, pārbaudīt visus pieņemtos lēmumus, to ietekmi uz tirgu? Nu, cik daudz resursu ir jūsu rīcībā? Tas man patiešām nav skaidrs. Un tas jau kļūst par tādu kritisku jautājumu. Un it sevišķi skaudru to izjutīsim jau, kad dosimies Brexit virzienā. Un tad apvienotā karaliste mums būs līdzvērtīgs režīms. Un jāsaka, ka vienā brīdī viss var mainīties. Nu, kur tad ir nepieciešami resursi, lai veiktu visu šo darbu, un vai jums to ir pietiekami? Paldies! Thank you. I don't see Mr. Animans. Animansa kunga zālē nav, tad Mato kungs tagad. Paldies priekšsādātāji. Paldies visiem, kas izteicās. Ja mēs runājam par globālajiem standartiem un līdzvērtības sistēmu, jāsaka, ka šī sistēma ir pārāk eirocentriska. Jāsaka, ka šo lēmumu var pieņemt komisija, un jebkurā gadījumā tā to var atsaukt. To jau minēja Balca kungs un citi kolēģi. Ja runājam par finanšu pakalpojumiem, mēs varētu patiešām veicināt globālu standartu īstenošanu, ieviešot konfliktu risināšanas mehānismu. Tas noteikti varētu uzlabot uh, globālā tirgus integrāciju. Un tad Bāzeles direktīva arī jau ir spēkā tā attiecas uz bankām. Es gribēju pavaicāt, vai globālie standarti jums šķiet pietiekami laba alternatīva līdzvērtības mehānismam. Paldies! Jākubs van Vaidzekers. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu patiešām priecīgs, ka CCP, CCP piemērs jau tiek pieminēts. Un es domāju, ka mums vajadzētu domāt par labāku trešo valstu līdzvērtības režīmu, domājot arī par ekstrateritoriālajiem principiem un arī par tādu kā pēdējo instanci. Ja mēs runājam par eh, šo priekšlikumu, par jau spēkā esošo likumdošanu, mēs pagaidām šai, eh, šim mērogam nesam gatavi. Un eh, lēmumi tiek pieņemti pēc brīvas izvēles, un kā jau uh, Svens teica, gluži vienkārši trūkst personāla, un es gribētu teikt, ka mēs arī pietiekami labi nesam gatavi šim darbam, lai parūpētos, ka visās jomās ir viens vienīgs Eiropas uzraugs. Ja jūs to vēlaties darīt ārpus Eiropas, ir jābūt gan spēcīgām eh, iekšējām institūcijām, kas ir gatavs ar to tik galā gan ES, gan ārpus tās. Uh, gribēju pavaicāt, varbūt mēs varētu izmantot šo CCP piemēru, un eh, ASV jau ļoti bieži izmanto ekstrateritoriālo principu, vai mēs tātad to nevarētu izmantot jau eh, emīra pārskatu ietvaros un esošās likumdošanas kontekstā, lai varētu šos jautājumus pēc iespējas labāk atrisināt un ieviest tādu starpdisciplināru pieeju. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Um... Nākamais runātājs. Par MIFID un MIFIR runājot. Jāsaka, šie ir e, ļoti svarīgi likumdošanas akti, kas ir jāizteno līdz 2018. gadam, un e, mums, protams, tas viss ir jāsasaist ar līdzvērtības um, mehānismiem, kā jūs pie tā strādājat un kad jūs pieņemsiet lēmumus par MIFID un MIFIR runājot par līdzvērtības režīmu. Paldies! Olivija Garsāns lūdzu. Yeah, thank you. Paldies! The, <clears throat> on the question of resources. Par resursiem runājot. Svens Gīgolds uzdev šo jautājumu. Ja jūs vēlaties man teikt, eh, ka mums nav gan ar 308 darbiniekiem, nu labi, bet ko tad mēs esam mēģinājuši paveikt? Mēs esam mēģinājuši vairāk attālināties no likumdošanas pieņemšanas uz īstenošanu. Tas attiecas gan uz finanšu tirgiem, gan arī uz tām valstīm, ar kurām mēs uh, veicam darījumus. Mūsuprāt, tas ir pareizais ceļš, un mēs nevaram visu laiku tikai sūdzēties, ka nozare neveic ilgtermiņa investīcijas, ja nav juridiskās noteiktības. Tādēļ mēs vēlamies arī apkopot dažādus pierādījumus, atziņas, lūdzam institūcijas mums par to ziņot un Mēs domājam arī par jūsit 7, 8, 9, 10 un vēlamies garantēt uh, ka likumdošanu ir pietiekami vienkārši īstenot. Un trešās valstis, ar kurām esam slēguši līdzvērtības režīmus, patiesībā līdzvērtība ir pierādījuši, ir pierādījuši, ka tās eh, var panākt šo atbilstību eh, ilgā laika posmā. Un, protams, arī aģentūram ir uh, jāveic uzraudzība. Es domāju, ka mēs to varam paveikt, eh, bet tam ir nepieciešams pietiekam daudz laika. Es uzskatu, ka līdzvērtība ir nepieciešama, tā ir mana pārliecība. Un kāda tad ir alternatīva? Tad mēs it kā eh, izolējam sevi no pārējās pasaules daļas, un tas ietekmēs arī eiro likviditātu un investīcijas šajā valūtā. Uh, Nu, un, protams, tam būs e, daudz e, sēku, runājot arī par resursu pieejamību. Ja mēs runājam par uh, globālajiem standartiem, tas ir interesants jautājums. Tā nav alternatīva. Tās ir pamats. Un ja nav globālu standartu, nu tad ir vispār ļoti sarežģīti ieviest uh, šo līdzvērtības mehānismu. Uh, Un Svinbērns kundze jau pieminēja, ka sistēma ļoti daudzos aspektos atšķiras no ASV sistēmas. Mums jau spēkā ir konkrēti standarti. Un globāli standarti līdzvērtībai ir ļoti nepieciešami. Tas ir tāds kā kompas, jūs varat uh, saprast jau kaut ko prognozēt, kas notiks tālāk, jo mēs esam vienojušies par uh, galvenajiem pamatprincipiem. Ja jūs vēlties paši par to pārliecināties, jums ir tikai jādomā par tīlāk. Es nezinu, vai jūs esat uh, iepazinušies uh, ar uh, to, cik tad tīlāk dokuments ir garš, tur ir tikai četras lapus, citi līdzīgi dokumenti skaita vismaz 60-70 lapuses. Un, protams, citreiz ir jāpieņem lēmumi, kas varbūt nav tik pašsaprotami, bet eh, mēs te pat nerunājam ne par kādu eh, normu aizstāšanu. Nu, dažreiz jūs pat eh, varat domāt arī par citiem mehānismiem, un mēs īstenībā esam vienīgā vieta pasaulē, kas var uh, sadarboties ar šādu starptautisku organizāciju, un uh, AFRS arī tiek izmantots. Jākops Van Vaidzekers uzdev jautājumu par MIFIR, MIFID. Es gribēju tā kā ātri pateikt, pie tā tiek strādāts. Esam arī valstīm izsūtījuši anketas. Mēs redzam, ka interesi patiešām pastāv. Uh, Un ir valstis, kurām ir līdzīgi instrumenti, ko var salīdzināt ar MIFID, MIFIR, un mums vēl ir jāveic arī eh, tehno, tehniskās iestrādes un jāparūpējas, lai 1. janvārī eh, nākamgad eh, tas viss stātos spēkā. Fan Vaidzekera kunga jautājums. Jā, Protams, mēs varētu darīt vēl vairāk, domājot arī par spēkā esošās likumdošanas uzlabošanu. Brīžiem mums šķiet, ka esam jau eh, daudz ko panākuši, bet eh, ir vēl palicis eh, daudz darba, ir 220 lēmumi jau pieņemti. Jūs arī šķiet pieminējāt omnibus likumdošanu. Es nezinu, vai tas būtu ļoti noderīgi un produktīvi, bet mēs pētām dažādas iespējas. Mēs arī esam pietiekami labi vienmēr ilustrējuši, kā mēs interpretējam šos statūtus, neko neesam slēpuši un Jādomā, protams, arī par eh, visiem iespējamiem scenārijiem. Vai ir nepieciešams tāds grodāks juridiskais pamats? Jā, protams, par to mēs nākotnē vēl varētu diskutēt un vai to varētu visu varbūt apkopot vienā vienotā dokumentā. Nu, es nezinu, vai man tagad šāds eh, politisks paziņojums būtu jāsaka. Nu, un varbūt, ka to varētu izdarīt un tā labi apkopot. Paldies! Un tagad došu vārdu uzraudzības aģentūra pārstāvjiem Bernardīnī kungs lūdzu. Chairman, just, uh... Paldies priekšsēdētājiem. Pavisam īsi visu pirms uh, Gigolda kunga teiktais par resursiem un uzraudzības konverģenci. Tās ir nopietni. Es mēģināju par to izteikties arī savā prezentācijā. Mm, bet mēs šobrīd pārskatām IFRS sistēmu Eiropā. Līdz ar to mums ir iespēja uzlabot arī pāraudzības konverģenci. Tā, tā nav tikai trešo valstu līdzvērtības problēma. Te runa ir arī par Eiropas Savienības uzraudzības mehānismiem. Arī šeit nepie, būs nepieciešami resursi. Runājot par līdzvērtību, jāievēro proporcionalitātes eh, pieeja, jākoncentrējas uz gadījumiem, kur ir pilna līdzvērtība. Šādi ar to trešo valstu regulētājiem ir iespēja pārvaldīt uh, visus riskus arī Eiropas Savienībā. Tā kā jāatbalsta resursiem šie pasākumi un jāraugas uz uh, pāraudzības perspektīvām un uh, pāraudzības piemērošanu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Jo noteikumi ir noteikumi. Daudz ir atkarīgs no noteikumu īstenošanas un uh, īstenošanas efektivitātes. Uh, tas ietekmē risku pārvaldību. Runājot par globāliem standārtiem kā pamatu, es pilnīgi piekrītu Olivier. Globālie standārti neaizstāja līdzvērtības uh, režīmu. Mums ir dažādi elementi dažādos finanšu sektoros uh, apdrošināšanā ar daudzām trešām valstīm tika veiktas uh, līdzvērtības procedūras, bet nebija uh, starptautisko standartu. Un e, šī līdzvērtības procedūra bija tāds katalizators, lai likvidētu deficītus, un šīs trešās valstis e, rezultātā sāka piemērot standartus, kas bija stiepri tuvāk maksāt spējai divi. Un e, tagad visā pasaulē šie standarti atvieglo savstarpējo sadarbību. Un mums ir racionāla un dzīvot spējīga sistēma. Līdz ar to uh, Te būtu grūti ieviest starptautiskos standartus, vienkārši tāpēc, ka apdrošināšanas sektors ir tāds specifisks, un tur līdzvērtība ir īpaši liela nozīme. Paldies, Stīvens Meijers. Paldies, Markus, par šiem trim jautājumiem. Visatpirms resursi. ESA Eh, vadītājus jautāt par eh, resursu pietiekamību, es domāju, ka atbildes būtu nekonsekventas, ja mēs teiktu, mhm, ka mums ir šie resursi. Es domāju, ka eh, jāparedz resursi, ņemot vērā, ka tirgi ir globāli, pāraudzība ir nacionāla un reģionāla, līdz ar to rodas koordinācijas problēmas. Resursi ir vajadzīgi un tie ir jāsameklē gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Un tagad par šo slīdošo skalu, jeb uh, progresiju, ko pieminēja Fan Vaidzekerkungs, un uh, kā tagad uh, no pilnas līdzvērtības uh, pāriet uz finanšu aktivitāšu repatriāciju. Te ir svarīgi apzināties, ka pastāv arī starp risinājumi, starp posma risinājumi. Varbūt ārpus eh, ES iestādes mm, var eh, pieļaut eh, eiro klīringu vai dolāru klīringu ES, bet viņi pieprasa reģistrēšanu saskaņā ar mūsu jurisdikcijas prasībām. Un tas ir svarīgi, tas jāpaturprātā. Personīgi es teiktu, jāmeklē papildu iespējas pāraudzības pasākumiem. No otras puses, līdzvērtība ir ļoti nopietni labumi. Tā stimulē ārpusējas likumdošanas, pielāgot savus noteikumus, panākt konverģenci ar ES sistēmu. Un, mm, Uz šīm jurisdikcijām tad var arī paļauties, spriežot pēc to Uh, izmēra. Tātad personīgi es uzskatu, ka uh, mūsu sistēmas papildināšanā ar šo pārējo sistēmu elementiem uh, būs mums apusē izdevīga. Un par Mifid Mifir par to izteicas arī Olivier. Šie jautājumi jāatrisina vēl pirms 2018. gada, jo gan es, gan uh, ārpus es eh, tirgi gatavojas MIFID, MIFIR palaišanai. Paldies, Andrērija. Lūdzu. Eh, paldies par resursiem. Svenam Gigoldam ir taisnība. Pāraudzības efektivitātes novērtēšana ir ļoti svarīgs un sarežģīts uzdevums. Bet, ja mēs runājam par konsultatīvo pāraudzību Eiropas Savienības eh, tirgos, mums jāsaprot, struktūra, pāraudzība un uh, mūsu jurisdikcijas riski ir uh, Eiropas Savienības atbildība. Pamat lieta šeit ir izsniedzot atļaujas, um, pārliecināties, uh, ka jums ir pieejama visa relevantā informācija, visi darbinieki, aktivitāšu apraksts, konkrēto firmu apraksti un uh, ka jūs esat uh, apmierināti attiecībā uz risku pārvaldību. Tad, protams, ir tāda lieta kā konsolidētā pārval, pāraudzība un saīsnes, ko ierosina komisija, pārskatot CRD. Komisija saka, ja risks nepārsniec slieksnes, vēlos konsolidētā pāraudzība grupa Eiropas līmenī. Tā ir iespēja. Vēl viena lieta, kas ir svarīga un par ko bieži aizmirst, ir um, atrisināmības jautājums. Un tas ir centrālais elements krīzes apstākļos. Jums skaidri jāprot izvērtēt uh, zaudējumus mātes uzņēmumam uh, un kā tas ietekmēs jūsu jurisdikciju. Tas tiešām ir izšķirīgi. Un runājot par um, šo strīdu izšķiršanu, šo atrisināmību mums ir daudz iniciatīvu, bet tas ir arī atkarīgs no trešo valstu režīmiem. Par globāliem standartiem es piekrītu Olivier. Ja, teiksim, Bāzeles komiteja veic, veic savu novērtējumu, tas mums ļoti palīdz parasti, jo viņi koncentrējas uz, uz uh, to, kā tiek ievēroti globālie standarti. Piemēram, Adams Ferkus Ķīnā šobrīd veic uh, novērtējumu mm, Ķīnas likviditātes uh, koeficientiem, un uh, tas ir atkarīgs tātad, no Ķīnas jurisdikcijas un kā tā savienojama ar globāliem standartiem, startautiskiem standartiem. Tas viss ieplūst arī mūsu līdzvērtības novērtējumos. Uh, Paldies. Eh, tagad uzklausīsim eh, nākamos runātājs Nina SND grupa. Paldies eh, priekšsādātāji un paldies visiem par prezentācijām. Un tiešām apbrīnojami, ka jūs esat varējuši izvērīties no B vārda, neskatoties uz to, ka tas visiem ir ausīs. Ļoti iespaidīgi, kā komisija veic savus uzdevumus līdz šodienai. Un, um, pēc šīs diskusijas uh, tiešām var gaidīt jaunu reformu, jo nevar iedomāties, ka mēs turpināsim tā, kā tas notiek šobrīd. Bet, uh, lai kāda šī reforma nebūtu, tā jābūt taisnīgai un īstenojamai, efektīvai un nevajadzētu ieviest super uh, līdzvērtības prasības. Es gribu, es domāju, ar šo iejaukšanos uh, citu valstu jurisdikcijās vai eh, mēģināt uzspiest citām valstīm to, ka, ko esam īstenojuši šeit, Eiropas Savienībā. Un kā tad panākt šo pareizo līdzsvaru? Teiksim, um, kad es esmu ārpus Eiropas, eh, cilvēki man saka, nu jā, jūs, jūs Eiropas cietoksnī, kā izvairīties no šādas domāšanas, kā panākt pareizo līdzsvaru? Uh, Un bieži šie lēmumi ir ļoti politiski. Kā komisija un ISIS uh, nodrošina, uh, ka līdzvērtība nekļūst uh, pilnīgi un absolūti politizēta. Un tad Gersona kungs, jūs teicāt, ka komisija vēlas vairāk skatīt situāciju uz vietas un gūt labāku piekļuvi datiem, bet šīs inspekcijas uz vietas var pieprasīt milzīgus resursus. Kā jūs atradīsiet šos resursus? Šķiet, ka jau jautājums jau izskanēja. Iepaši Lielbritānijas kontekstā mums ir 330 tūkstoši produktu uh, no 508 organizācijām. Uh, kā jūs pārvaldīsiet visus šos produktus uh, mūsu tirgos? Tas ir izaicinājums. Nu, pat ja Lielbritānijai būs šī līdzvērtība jau izējas punktā, jāpadomā par citiem mehānismiem. Pam, par um, CCP pāraudzību. Es gribētu vairāk informācijas par riskiem. Mm, bet šobrīd izskan argumenti, ka tas sagrozīs Eiropas Savienības ekonomiku. Varbūt uh, būtu vajadzīga pastiprinātā sadarbība uh, Uh, pašu regulētāju starpā. Ko jūs par to domājat? Paldies, Stolajan kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Man ir vienkārši jautājums. Ja mēs uh, kā priekšnosteikumu mm, iedomājamies uh, situāciju, ka līdzvērtības kritērija banka sektorā ir spēkā, nu, piemēram, uh, pēc diviem gadiem arī apvienotajā karalistā. Kāda tad būtu situācija? Vai situācija būtu līdzinām ar tās augtās Eiropas pasas principiem? Jūs visdrīzāk konstatējāt, ka iepriekšējais runātājs runāja ilgāk, tādēļ jūs uzstājāties īsāk. Uh, Nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es domāju, ka lielākā daļa no jautājumiem jau ir uzdota par šī, šo trešo valstu līdzvērtības jautājumu, un lielākā daļa kolēģi jau ir pauduši bāžas un uzdevušas jautājumu, mm, bet es gribētu uh, uzdot jautājumu par banku no, uh, norēģinu un banku uh, atskaišu sistēmu, jo arī tā uh, rada problēmas uh, kontaktos ar trešajām valstīm. Mums ir uh, jādarbojas uh, koherenti tajā. Uh, izpratnē, ka ja Eiropas Savienība darbojas kā viss pasaules aktieris, un ja mēs runājam par trešo valstu līdzvērtību, zinot to, ka direktīva par bankām neparedz to, ka šeit ir vienlīdzības klauzulas, taču tas pats fakts kā tāds, ka. Kā bankas darbība var um, ietekmēt uh, situāciju arī pāri robežām un ietekmēt arī situāciju trešajās valstīs. Nu, uh, piemēram, ja uh, tas skar banku koncernus. Uh, kas darbojas uh, visā pasaulē. Un tas arī ir tas uh, iemesls, uh, kādēļ varbūt ekvivalences problēmas, kas nav uh, precīzi izskatītas. Nu, piemēram, raugoties uz konceptu par to uh, konkrēto vienību, kas ir uh, atbildīga par struktūrām un um, banku norēķiniem, kā arī balansēm. Es domāju, ka šeit ir jābūt ļoti eh, skaidrai, eh, eh, skaidram risinājumam attiecībā uz banku institūcijām, kas, piemēram, arī ir trešajās valstīs. Tāpat arī ir jāpārbauda, cik tālu līdzvērtības principi ir izmantojami un liederīgi. Un otrs jautājums. Otrs jautājums ir par tā saukto bail-in. Tas ir 5. un 55. direktīvas punkts. Es šaubos, ka šis uh, priekšlikums par ārkārtas uh, risinājumu, ko piedāvā komisija, uh, atrisināt visas tās problēmas, kas var rasties. Taču arī šeit var uzdot jautājumu, vai gadījumā, ja būtu abusēji atzīšana, nu, piemēram, līdzvērtības sistēmas ietveros, tas varētu būt liederīgi. Nu, tas varētu atbild būtu arī daļa no jautājuma, ko Pērvenša Beres uzdeva, piemēram, tas ir jautājums, vai ir nepieciešama visaptvaroša koherenta sistēma trešo valstu līdzvērtības principā. Paldies! Paldies, nākamais runātais Olivijai. Paldies! Pirmais un otrs jautājums bija nu, samērā līdzīgi. Varbūt, ka man vēlreiz jāatkārto tas, ko jau teicu e, ievadvārdos. Līdzvērtība e, nenozīmē, ka ir pilnīgi vien un tie paši noteikumi. Līdzvērtība e, nozīmē to, ka mēs izmantojam tādu, tādu noteiktu vērtību sarakstu vai skala, tādu, tādu tā kā modeli ar uzskaitījumiem, kas garantē to, ka riski ir zemi. Mēs esam droši, ka mūsu noteikumi ir savietojami. Un jo ciešāka saikne, jo nu, tāda lielāka pārliecība ir nepieciešama, jo visas uh, sistēmas, uh, lai sistēma darboties. Un ja mēs esam ārkārtīgi, teiksim, cieši uh, savienoti, tad mums jābūt uh, ļoti lielai pārtiecībai par uh, īstenojamību. Runājot par uh, Brexit uh, jautājumiem, uh, jāuzdod jautājums, vai mums ir uh, pārliecība par tik ļoti augstu uh, sa uh, vietojamības uh, līmeni. Mums ir nepieciešams arī uh, precīzi uh, analizēt situāciju. Un otrs jautājums vai uh, bankai Liebritānijā būs uh, tā sauktā pase? Nē, tā tas nebūs. Nu, tas ir, teiksim, tāds jautājums, kas ir arī vēl uh, <clears throat> koriģējums, bet uh, pase ir tas uh, jēdziens, uh, kas. Uh, tiek piešķirts valstīm, kas ir Eiropas Savienības vienotā tirgus dalībnieces. Man ļoti žēl par Lielbritānijas lēmumu, bet tāds tas tika pieņemts. Un Andrija arī norādīja, kuros gadījumos šī līdzvērtība tiks piemērojama. Attiecībā uz pārējiem jautājumiem jāsaka, ja nav šīs līdzvērtības vērtības, tad tas ir tādēļ, ka tas nav nepieciešams un tādēļ, ka līgums uh, garantē pieeju uh, tirgumu no trešajām, uh, spēlētājiem no trešajām valstīm līdzīgi, uh, kā uh, tas uh, tiek uh, piemērots uh, attiecībā uz uh, ES uh, dalību valstīm, uh, jāvērtē arī jautājums, cik tālu tiek izmantots iekšējais tirgus. Jautājumu, kas tika uzdots par tā saukto cietoksni Eiropu, to es tā īsti nesaprotu, jo mēs visdrīzāk esam visas pasaules atklātākais spēlētājs jomā, kas skar finanšu pakalpojumus. Gils kundze norādīja tieši uz to, ko es gribēju, te, gribēju teikt. Ja kāds vairs nav mūsu um, jurisdikcijas dalībnieks, tad ir nepieciešama vesela kārta dažādu drošības priekšnoteikumu. Um, Tas ir viss tas, kas tiek attiecināms uz labo sadarbību vai pārbaudēm, kas tiek veikts konkrētajās vietās, un tas pats arī jāsaka arī uz attiecībā uz ASV. Par resursiem runājot, jāuzsver, ka šī likumdošanas bāze nav vienīgais, par ko mēs runājam, un jo vairāk mēs būsim gatavi, jo plašāk mēs būsim gatavi piemērot uh, šo modeli uz uh, satīkloto pasauli, jo vairāk uh, resursu būs nepieciešami. Tas ir uh, viennozīmīgi skaidrs. Pēdējais jautājums uh, Ferreiras kunga uh, uzdotais. Uh, man liekas, ka tā ir nesaprašanās. Nu, nav tādas banku uh, darbības. Uh, pārtraukšanas ekvivalents. Kas ir nepieciešams šajā gadījumā, ir sadarbība. Ja mēs runājam par ļoti lieliem, teiksim, starptautiskiem koncerniem, kas samazina darbību, tad ASV sam, ir samērām vienalga, vai ir šī līdzvērtība vai ne. Mums ir nepieciešama sistēma. Uh, kā kopā saskaņot darbības, ja tas nenotiek, tad sekas ir negatīvas visiem. Līdz ar to ir nepieciešama saskaņota darbība un uh, ekvivalents sistēmas, ja līdzvērtības sistēma netiek plānot, jo nav tādas uh, intereses par to. Mums ir uh, konsekventi jāpielieto starptautiskās normas, mums jāsaprot, kas uh, Mm, kurā brīdī dara tieši ko, ja rodas problēmas, un tam ir paredzēta regulāra pārbaužu scenāriju saskaņošana, nu, piemēram, ja vienai noteiktai bankai tiek pieteikta, ja kādai noteiktai bankai tiek pieteikta maksātnespēja, tad kāda ir nākamā soļa uh, uh, virzības secību, kādi soļi tiek spērti. Tagad par tā saukto bail-in. Arī šeit līdzvērtība um, nebūs uh, tā, kas tiek pieprasīta. Praktiski uh, ir uh, jāgarantē tas, ka šī bail-in tā sauktā iespēja pastāv līdz ar to regulātoru iestādēm ir jāizmanto viņu kompetence, viņu lemtspēja. Tad, ja tiek pieņemts lēmums, ka nav pietiekami daudz drošības un tā sauktā liability nav garantēta, tad tiek pieprasīti citi noteikumi, bet man liekas, ka tas uh, nav īsti saistīts ar a, uh, līdzvērtības pamatprincipiem. Sirsnīgs paldies! Es a, uh, raugos uz a, mūsu pēdējo runātāju lotu. Es gribētu atbildēt uz teikto ka uh, mēs runājam par tādu tā kā cietoksni Eiropu un ka uh, ir sarežģīti uh, rast uh, pieeju un iesaistīties darbībās. Taču pasvītrošu to, ko Olivier tikko teica un tas, ko es teicu ievadvārdos, mēs esam uh, situācijā, kad Eiropas Savienība, uh, runājot par um, tirkus dalībniekiem, kas ir ārpus ES, uh, tā uh, reģistrē šādas. Tā, uh, dalībniekus, ir nepieciešama arī pilnīga sadarbība. Un tāpat arī otrādi mēs balstamies uz principu, ka ārvalstī strādājošās regulējošais iesants aktīvi darbojas. Un ir pilnīgi pareizi, ka ekvivalents noteikumi ir ļoti strikti. Ja tiek piešķirta šī līdzvērtības principu pielietošana, tad tā ir nu, tāda ļoti liela uzticības un arī tāda tā kā uzticības apliecinājuma izpausme. Līdz ar to es domāju, ka nu, nav piemēroti runāt par Eiropas cietoksni. Otrs punkts. Arī citos vārdos es jau teicu, ka Mums ir uh, nepieciešama informācija, ka mums ir jāstiprina mūsu kompetence, ka mums ir nepieciešami uh, sadarbības uh, modeļi ar nacionālajiem valstīm. Mēs nedubultojam nacionālo valstu regulātors, bet mēs norādām uz tiem punktiem, kas ir nozīmīgi ES. Mums ir pietiekami daudz arī apliecinājumu, ka trešo valstu uh, institūcijas uh, tikpat uh, uzmanīgi darbojas, mums visiem ir ierobežoti resursi un tādēļ uh, regulātori uh, koncentrē uzmanību uz uh, paštrūkumiem. Varbūt, ka ir nepieciešams uh, racionāli par to padomāt, nevis uh, domājot par to, ka darbs tiek veikts dubulti, mums aizvien vēl ir jābūt iespēja paļauties uz veikto, taču tāpat arī jārunā par riskiem. Un kāds ir iespējamais finansējums, es domāju, ar zināmiem maksājumiem, nodevām, reitinga aģentūru maksājumu, ko ESMA esmu to pārvalde, taču daži no uh, spēkā esošajiem uh, modeļiem attiecībā uz resursiem liekas, uh, ka tie nav uh, visveiksmīgākie. Uh, Kopumā šī uh, nodevu uh, finansētā uh, sistēma, uh, balstoties uz pieeju uh, Eiropas uh, tirgiem, ir uh, pietiekami nozīmīga. Tāpat kā tika runāts par uh, rezolūciju un pieminēts. Uh, tajā esošos noteikumus. Jāsaka, pagājušajā nedēļa bija ļoti labs šķīrēji prie darbības priekšlikums. Tas bija jautājums par trešo valstu iesaisti jautājumā, kad tika uh, samazināts uh, darbības uh, apjoms. Un šeit ir ļoti nozīmīgi, ka tiek izmantoti uh, vēl uh, out principi un visi tie tiesiskie instrumenti, kādi ir uh, viens no pusēm uh, rīcībā. Tātad, uh, ja uh, šī uh, darbības samazināšana tiek veikta kādās noteiktās uh, valstīs, tad tiek izmantoti visi tās esošie juridiskie instrumenti. Uh, Mm, instrumenti ir samērā līdzīgi, kā tiek izmantot ES un ārpus tās, un jo līdzīgāki ir šie dokumenti, jo vienkāršāk ir izmantot tos noteiktās procedūrās, kad var paļauties uz trešo valstu institūcijām, bet nozīmīgi ir tas, lai visu mūsu rīcībā būtu šie instrumenti, kas ļautu mums solīdu pamatīgi darboties un lai tie būtu sakņot arī mūsu darbībā. Paldies! Paldies komisijai, paldies par um, trim runātājiem šajās ļoti auglīgajās diskusijās. Citi jautājumi manā darba kārtībā nekas nav pieminēts. Domāju, ka jūs arī uh, neuzdosiet uh, papildus jautājumus. Uh, tiksimies uh, 11.11. Uh, 11. Uh, vakarā Strasbūrā. Es atvainojos.